pasludinu to par pieņemtu un saskaņā ar darba kārtību mēs tagad skatīsim Jānīnas eh, Henis Paskārtas ziņojumu nolīgums starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām valstīm par tādu finanšu ziņojumu apmaiņas datu apstrādu un nodošanu, kurus Eiropas Savienība dara pieejamus eh, Amerikas Savienotām valstīm, lai iztenotu teroristu finansošanas izsekošanas programmu. Ir veikta vasarīna pasākuma no Eiropas parlamenta puses šajā sakarā. Un mēs, ievēlētais ja parlaments, esam atbildīgi par mūsu pilsoņu tiesībām. Mums ir jāīsteno sava tiesību sargātāju loma. Tā ir mūsu vispārīga atbildība. Mēs zinām, cik svarīga ir SWIFT sistēma. Un ir jāatrod līdzsvars un pareizi ir jāizsver dažādi elementi šajā jautājumā. Lisabons līgums ir stājies spēkā, bet eh, pagājušā gada novembrī es nosūtīju vēstuli Renfelda kungam, kurš tobrīd bija padomis priekšsēdētājs un lūdzu atlikt lēmumu pieņemšanu uz vēlāku laiku, pagaidīt saskaņā ar Lisabonas uh, līgumu eh, parlamentu konsultācijas. Diemžēl tā tas nenotika un 30. novembrī padome pieņēma lēmumu. Eh, un SWIFT nolīgums tika pieņemts. 21. decembrī es nosūtīju vēl vienu vēstuli padomas priekšsēdētājiem Reinfeldam parlamenta vārdā norādot divus jautājumus. Pirmkārt, lai tiktu ņemta vērā mūsu pozīcija sarunu mandātā attiecībā uz šīm sarunām, un otrkārt, pilnīgu informāciju attiecībā uz nākamo sarunu ciklu. Un es nosūtīju vēstuli arī e, Sapatero kungam, kurš ir pašreizējais padomis priekšsēdētājs. E, tas e, tika atkārtots arī 21. janvārī un februārī. Tāpat arī es nosūtīju vēstuli šajos pašos termiņos Barosu. Es sazinājos ar Hillary Clintoni un citiem Amerikas administrācijas pārstāvjiem un arī lūdzu veikt ekspertīzi no Amerikas puses. Bez tam tas viss jums ir zināms, dokumenti ir pieejami. Es nosūtīšu šos dokumentus visām politiskajām grupām, un jūs, jums bija iespēja ar tiem iepazīties lai pieņemtu atbildīgu lēmumu, mums ir jāsaņem vislabākā informācija. Un tieši par to šodien arī notiks debats, kas ir ļoti svarīgs. Un esmu gandarīts par to, ka padomas pārstāvis un pado, komisijas pārstāvis piedalās šajās debatēs. Debates atspoguļos arī mūsu atbildību šajā jomā. Plašert. Mēs e, pāriesim pie debatēm un dosim vārdu Henisas Plaskārtas kundzei, referentei. Paldies! Paldies arī es iesākumā gribu atbalstīt Eiropas Savienības institūciju kopdarbību plecu pie pleca. Un, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgi strādāt atvērt, atvērti, tā, godīgi e, un caurskatāmi. It īpaši tad, kad mēs skatām jautājumus, kā Eiropai ir jāsadarbojas ar savienotajām valstīm pret terorismu pasākumos, ieskaitot e, komerciāliem nolūkiem uzkrātu datu pas, e, apmaiņu. Datu izmantošana pret terorisma Eh, cīņā ir un paliek un būs nepieciešama. Taču Eiropas pilsoņiem ir jābūt uzticībai gan datu prasījumiem, gan, u, gan uzkrāšanai. Taču, manuprāt, padome nebija savu uzdevumu augstumos. Un eh, starplaika nolīgums ir nepietiekams tajā ziņā, Eh, konkrēti negūstot pietiekuma apstiprinājumu transakciju pārbaudēji. Un eh, tādā veidā var tikt nodoti eh, miljoniem finanšu datu at, Amerikas institūcijām. Tehniski iemesli pēc var tikt eh, pārkāpti pamatprincipi datu aizsardzības likumiem, tādi kā nepieciešamība un proporcionalitāte. Un to var nekā, nedrīkst nekādā veidā eh, attaisnot ar to, ka trūkst attiecīgie kontrols mehānismi. Vienmēr ir jābūt skaidram tam, ka eh, parlaments nav, lai pasīvi uzklausītu padomes un komisijas darbības. Parlaments vienmēr ir gatavs darboties. Tomēr mēs e, nevaram tikai gaidīt solījumus par rītdienu. Mums ir nepieciešamības skaidrs e, apņēmības šodien. Bumba bija e, padomas pusē. Un tāpēc ir šodien jārīkojas attiecīgi. Padomu paziņo, ka tā vēlas nodrošināt privātumu un datu aizsardzību. Taču E, tajā pašā laikā e, tā nav veikusi pietiekamo. E, padome ir paziņojusi, ka pieņems vadlīnijas. Kāpēc gan ir jāslēpjas aiz komisijas muguras šoreiz, jo padomu pieņems sarunu direktīvas galu galā, un kāpēc sarunu vadlīnijas nav vēl aizvien tikušas iesniegtas? Padome norāda, ka tā vēlas turpināt strādāt pie šie jautājumi tomēr. Šobrīd e, Eiropa e, tādā veidā nodod savus e, savas izlūk kapacitātes savienotajām valstīm. Un netiek paredzētas Eiropas iespējas iegūt analoģiskus datus, kas tiktu uzkrāt savienoties valstīs. Padomi nav parādījis nekādu apņemšanos sadarboties, darboties saist, atbilstoši pas, pašreidzējai likumdošanai. Un padome nav ņēmusi vērā publiskās lēmējiestādes lomu, un SWIFT ir jānodod dati blokā datu nodošana un uzkrāšana notiek nepor, neproporcionāli. Priekšsēdētājs, kādā veidā es varētu eh, attaisnot 500 eh, miljonu eh, Eiropas pilsoņu finanšu drosības, eh, drošības nodošanu citiem, tāpēc, ka mēs nesam varējuši to iztenot. Pastāstiet man, kā, kā lai to attaisno. E, dziękuję bardzo, e, pani spra... Paldies, e, referents kundze. Un tagad padoms vārdā es dodu vārdu Eh, Rubakalba Pereskungam, priekšsādātāji, eh, godājumie deputāti, ko, eh, komisārs kundze, es gribētu uzreiz paziņot, ka Spānija pilnīgi skaidri ir atbalstījis Lisabonas līgumu kopš pirmā brīža un kopš tā spēkā stāšanās. Ar pārliecību, ka šis jaunais līgums stājoties spēkā cita starpā stiprinās Eiropas institūcijas un to tuvināšanu mūsu pilsoņiem. E, tāpat arī lielā mērā e, līgums piešķir parlamentam jaunas pilnvaras e, tajā, kas aizti, aiz, attiecas uz viņu brīvības aizstāvēšanu, uz tiesiskumu, uz brīvību nodro, nodrošināšanu. Un es gribētu uzstāšanās sākumā jūsu priekšā apstiprināt apņēmību strādāt kopīgi un sadarbībā ar komisiju un padomi. Un šī apņēmība izriet no mūsu savukārt apņēmības strādāt Lisabonas uh, eh, līguma nu, mm, mērķu vārdā, lai mēs varētu nodrošināt Eiropas pilsoņiem drošību, kurā tie varētu pilnībi, pilnībā iztenot savas brīvības. Eh, un tajā pašā laikā mūsu apņēmību cīnīties pret jebkura veida terorismu. Tieši tā, kā jau tas tika apstiprināts eh, Eiropas eh, parlamentā 17. decembrī, kad mēs apstiprinājām nelokām apņēmību cīnīties pret terorismu un panākt adekvātu līdzsvaru starp drošības pasākumiem un publisko un cilvēku brīvību un pamattiesību aizstāvību. Varu tikai piekrist šim apgalvojumam. Un e, es gribētu, lai mūsu debatas notiktu ņemot vērā e, šo apņēmību ņemot vērā mūsu starp institūciju apņēmību sadarbībai un mūsu cī, apņēmību cīnīties pret terorismu, respektējot nepieciešamības un proporcionalitātes principu, kas tajā pašā laikā e, garantē šīs cīņas efektivitāti. Un priekšsēdētāji. Starptautiskais terorisms ir radījis jaunus izaicinājumus eh, Eh, mūsu sabiedrībai. Eh, šeit mēs runājam par kaut ko ļoti difūzu, eh, kas nav pieņēmis konkrētas formas un kas ir vērojams vispasaules līmenī. Un pret terorismu struktūram mēs varam cīnīties ar pietiekamu informācijas apmaiņu un ar informāciju, kas ir mūsu rīcībā. Mums ir jābūt ļoti eh, vērīgiem vietās, kurās notiek plašs tautas pulcēšanās. Eh, preventīvais darbs, koordinācijas darbs ir tie vārdi, kas apkopo mūsu stratēģiju Eh, cīņā pret šiem milzīgajiem draudiem. Mēs visās valstīs esam pielikuši pūliņu, lai varētu labāk koordinēt savu darbību gan iekšējo, gan ārējo, lai būtu labāk un vairāk informēti, lai varētu sadarboties eh, ar tiem, kuri īstenot eh, to pašu cīņu, kuru mēs. Arī Eiropas Savienība ir veidojusi kopīgās eh, izmeklēšanas un izlūkošanas mehānismu, veikusi kopīgās analīzes. Un šajā kontekstā ir jāskata nolīgums starp Eiropas Savienību un Savienotajām valstīm par finanšu datu nodošanu, kur mēs skatām šodien. Datu apmaiņa. ir funkcionējusi nepārtrauktā veidā jau gadiem ilgi. Lībe komitejā eh, pirms dažām nedēļām eh, vairāk deputāti man uzdeva jautājumu par šo datu apmaiņu, un tas bija jautājums, kas bija būtisks, eh, kas tika, uz kuriem tika sniegtas atbildes un kuras, kuras es gribētu citēt. 2009. gada laikā TFTP bija paaugstināts vērtības instruments, lai varētu palīdzēt teroristu karšu veidošanā, lai norādītu tos elementus, kuri pietrūka izmeklēšana, lai varētu uzrādīt aizdomās personu e, identitāti, lai varētu noteikt viņu geografiskās atrašanās vietas, lai varētu noteikt jaunas aizdomās turamās personas un lai varētu cīnīties pret e, teroristisku uzbrukumu mēģinājumiem. Beidzu citāto. Un piebilstu, ka gan ne tikai 2009. gadā, gan arī pirms tam Savienotajās valstīs Eiropā un visā pasaulē. Barsene, Barcelonā 2008. gada janvārī, Vācijā 2007. gada vasarā, e, Londonā pēc e, jūlija atentātiem, Spānijā pēc 11. E, marta 2004. gada atentātiem, pēc Van Goga slepkavības 2005. gadā, pēc Balijas sprādzieniem 2002. gadā. Tie ir daži piemēri, kurus tiesnesis citēs savā ziņojumā. Datu apmaiņā ir devusi labus rezultātus. Data apmaiņa ir devusi iespēju izmeklēt eh, šos uzbrukumus un izvairīties no jauniem. Ir eh, devusi iespēju aizturēt teroristus eh, pēc uzbrukuma veikšanas un, kas ir, īpa, ir īpaši svarīgi, pirms uzbrukuma veikšanas. Jau iepriekš tiesnesis norādīja 2007. gadā mainīt datubāzes un E, lēmums konkretizējās tikai pirms dažiem mēnešiem. Bija proto, jāpārskata protokoli, e, kuri deva iespēju pārskatīt datu apmaiņas finansēšanu, taču palika ļoti nedaudz laika. E, mandāts tika piešķirts 2009. gada vasarā un bija neskaidrība par Lisabonas līgumu stāšanos spēkā. Līdz ar to lēmums ir skaidrs, tika parakstīts pagaidu nolīgums Eh, jaunam un ir jāratificē šajā parlamentā jaunais pagaidu nolīgums, deviņu mēnešu nolīgums, kuru gaitā Eiropas parlamentam ir jāizveido jauns sarunu process eh, parlamentam padomēji un komisijai, lai varētu eh, noslēgt galīgo līgumu. Tāds bija lēmums. Vēlos skaidri pateikt parlamentam, ka Eh, nolīgums, kuru mēs apspriežam šodien, attiecas uz privātuma aizsardzību daudz labāk nekā spēkā esošie protokoli, līd, kas bija spēkā līdz nolīguma noslēgšanai. Pagaidu nolīgumā ir iestrādātas papildus garantijas, ko cita starpā ir rekomendējuši gan parlaments, gan referentē Un es gribētu apstiprināt vēlreiz, ka Spānijas prezidentūra un padome pilnībā ir ņēmusi vērā rezolūcijas, kas ir apstiprināts parlamentā. E, parlamenta no, priekšstādētāja nosūtītās vēstules, kā arī ziņojumi, ko sagatavoja Henisas Plaskārtas kundze, par ko nobalsoja Lībe komitejā 4. februārī. Tāpēc Vakar tika iesniegta deklarācija, kuras galvenie punkti e, ir sekojošie. Pirmkārt, padoms apņemšanās pilnībā integrēt galīgo nolīgu, galīgajā nolīgumā garantijas, kas nodrošina e, pietiekamu uzraudzību datu e, dzēšanu un efektīvu iegūtās informācijas apmaiņu ar nacionālajām varas iestādēm stiprināt garantijas, kas jau ir iekļautas nolīgumā un kas vēl stiprinātas būs galīgajā nolīgumā. Eh, skaidri norādot datu izmantošanas mērķus, kas ir ierobežoti. Un visbeidzot, padome, atbildot uz jauno izveidojušo situāciju, ņemot vērā Lisabonas līguma stāšanos spēkā, uh, ir izlēmusi izveidot eh, starpinstitūciju nolīgumu, lai varētu nodrošināt pieju klasificētajiem dokumentiem starptautiskajos nolīgumos. Un šajā sakarā es gribētu apstiprināt parlamenta priekšā. Spānijas prezidentūra pasludina savu apņēmību strādāt Lisabonas eh, līguma un pamatiesību hartas eh, izpratnē, it īpaši 8. panta izpratnē uzņemoties e, un apzinoties parlamenta paustās bāžas. Priekšsēdētāji, mēs zinām, ka e, apņēmība, kuru es tikko formulēju, ir iespējams un parlamenta priekšsēdētāja nosūtītā vēstulē e, valsts sekretārei Hillary Clintonai un Savienoto valstu valdībai ir paudusi apņēmību strādāt pie garantijām, kas būtu adekvātas un ņemtu vērā parlamenta paustās bažas. Ir iespējams, dāmas un kungi, kā apstiprināšanas process tam nolīgumam, kuru mēs apspriežam šodien, ka šajā procesā padome nav visu pabeigusi pilnīgi un nevainojami, taču ir skaidrs tas, ka šajā procesā eh, padome ir ņēmusi vērā un pieņēmusi zināšanai parlamenta paustās bažas. Un, dāmas un kungi, nolīgums, ko mēs šodien apspriežam, ir palīdzējis un ceru, ka palīdzēs uzlabot mūsu pilsoņu drošību visā pasaulē un Eiropā. Paldies, priekšsēdētāji! Dziękuję, dziękuję, panie przewodniczący. Paldies! Liels paldies! Uh padomes pašreizējam priekšsēdētājam. Varbūt es varētu jums atgādināt kaut ko, ko es iepriekš neminēju. Es esmu saņēmis padomas rakstisku atbildu uz manu vēstuli, un es to esmu nodevis politiskām grupām šajā parlamentā. Padome ieņem savu nostāju saistībā ar šiem komentāriem, un es gribētu pateikties parlamentāriešiem par, par jūsu paustajiem viedokļiem. Un tagad Eiropas komisijas vārdā es gribētu aicināt komisāru Malstrēmas kundzi. Paldies, priekšstādātāji kungs! Paldies, eh, padoms priekšstādātāji, dāmas un kungi! Un paldies, ka jūs vakar paudāt mm, atbalstu jaunajai komisijai. Neinteresanta pirmā darba diena. Un Un tad es eh, te izskatīšu kopā ar jums eh, svarīgo datu apmaiņas jautājumu saistībā ar terorisma apkarošanu un jo īpaši teroristu finansēšanas izsakošanas programmu. Protams, Eiropas parlaments ir izrādījis lienu, in, lielu interesi par šo jautājumu. TFTP eh, ir veids, kā mēs stājamies pretī šim izaicinājumam apkarot terorismu. Un tas saistīts ar datu aizsardzību, drošību. Viens no pagaidu nolīguma mērķiem bija izveidot notei, noteikt noteikumus, kuriem Eiropas parlaments varētu piekrist. Mēs arī turpmāk mēģināsim vēl jau vairāk stiprināt datu aizsardzības aspektu, jo vairāk um, uh, attiecībā uz to, vai uh, cilvēku tiesības ir ievērotas, saņemot datus par viņu, un datu apstrāde un dzēšana. Otrais eh, ziņojums eh, pagājušās nedēļas pirmdienā bija pieejams, eh, bija pieejams deputātiem. Un šajā ziņojumā ir pausts uzskats, ka TFTP ir izmantots, lai identificētu uh, Eh, tās personas, kas ir um, apsūdzams terorismā mūsu dalībvalstīs. Un, protams, ka skaidrs, ka šāda uzticama informācija ir nepieciešama cīnoties ar terorismu. Ir konkrēti piemēri, un es domāju, padomi tos var apstiprināt. Terorisms dažās no mūsu dalībvalstīs ir ļoti augstā līmenī, tāpat kā arī agrāk un tas apdraud mūsu drošību. Dažas dalība valstis ir norādījušas, ka tās grib, lai TFTP turpinātos, jo tās ir guvušas labumu no šīs programmas agrāk. Šīs dalībvalsts ir sacījus, sacījušas, ka TFTP sniegtā informācija ir uzticama un tas ir svarīgs eh, slepeno dienestu informācijas avots cīņā pret terorismu. Pagaidu nolīgums, nolīgums nāk par labu ne tikai ASV, bet arī mūsu kopīgajām interesēm Eiropas Savienībā. Daudz, kas šeit tika sacīts par datu aizsardzību šajā pagaidu nolīgumā. Protams, tas ir ļoti svarīgi. Es gribētu mudināt deputātus, iespējams, ka jūs jau to esat izdarījuši, kārtīgi izlasīt šo nolīgumu. Un jūs redzēsiet, ka tur ir juridiski saistoši noteikumi. Piemēram, striktas, strikti ierobežojumi saistībā ar um, mērķi, kāpēc tiek apstrādāti šie dati. Pilnīgi tiek uh, aizliegts izdarīt meklējumu šai datu bāzē tad, ja nav pamatotu iemeslu uzskatīt, ka konkrētā persona ir terori, saistīta ar terorismu. Tikai tad, ja ir pamats uzskatīt, uzskatīt ka konkrētā persona ir saistīta ar terorismu, šīs personas dati tiek nodoti. Ir runa šeit par piecu gadu Uh, periodu, kad tiek uzturēti, saglabāti šie dati, kas ir saskaņā ar vispār Eiropas Savienības praksi. Un, protams, mūsu uzdevums ir nodrošināt, ka dažādie noteikumi tiek ievēroti. Nolīgumā nav paredzēts, ka visi dati no SWIFT tiek nodoti ASV rīcībā. Es jūs varu uh, es jums varu apliecināt, ka tikai daļa no šiem datiem tiks nodota ASV rīcība. Ja jūs nepiekritīsiet šim nolīgumam, tad tas pieliks tam punktu un vairs nebūs iespējas tik, tikpat lielā mērā nodrošināt drošību. Un tas attieksies arī uz divpusējiem nolīgumiem, piemēram, ar Nīderlandi šī nolīguma vairs nebūs spēkā. Un līdz brīdim, kad tiks izstrādāta jauna alternatīva, mūsu drošība tiks apdraudēta. Un tā tad tā būs aizsardzības un drošības trūkuma situācija. Un visbeidzot, šis nolīgums ir tikai pagaidu nolīgums. Iespējams, tas nav labākais nolīgums pasaulē. To var uzlabot, un tas arī tiks darīts. Komisija pat labam strādā pie galīgā varianta. Es pati jums varu apliecināt to, ka Eiropas parlamenta bažas tiks ņemtas vērā attiecībā uz privātumu un datu aizsardzību. Eiropas parlamentam tiks sniegta informācija par visām šīs procedūras fāzēm. Es ceru, priekšstādātāji kungs, ka ar to es esmu atbildējis uz visiem jūsu jautājumiem. Paldies! Paldies, komisārs kundze! saka priekšstādātājs. Paldies par uh, jūsu sniegto informāciju. Daži deputāti ir vēlējušies un daži uh, arī padomas pārstāvi vēlējušies izteikties saistībā ar nākotnes sarunu vešanas mandātu. Un parlamentam sniegto informāciju. Vēl ir viens cits svarīgs aspekts. Mēs esam padaļai tagad atbildīgi par Eiropas Savienības tiesību aktiem. Mums tagad ir kopīga atbildība par starptautiskiem nolīgumiem, piemēram, par SWIFT nolīgumu. Un tāpēc mums ir jānosūta tāds signāls, kas liecinātu par to, ka situācija pēc Lisabonas līguma ratifikācijas ir mainījusies. Un es domāju, nesenākie signāli, ko mēs esam saņēmuši no ASV, nozīmē to, ka šī apziņa ir arī mūsu kolēģiem ASV. Mēs, kā vēlētie pārstāvji, esam atbildīgi mūsu uh, pilsoņu priekšā par viņu tiesību izmantošanu. Tātad tagad mēs eh, uzsāksim debates. Mums ir eh, tāda politisko grupu pārstāvis, pirms Šnacē kungs par puso, pusotru minūti no Eiropas tautas partijas puses. Liels paldies, priekšsēdētāja kungs! Vispirms es gribētu jūs sveikt, jūs pirmajā darba dienā, un es varu apliecināt, ka mēs kā grupa esam gatavi ar jums strādāt kopā. Šīs debats ir ļoti svarīgs. Mums ir ļoti laba sadarbība ar ASV, jo īpaši saistībā ar terorismu apkarošanu. Tas ir pirmais aspekts. Un otrkārt, mēs gribam nodrošināt mūsu pilsoņiem drošību un arī pilsoņu tiesības, kā arī datu aizsardzību vienādā līmenī. Iepriekšējā septembrī, pagājušā septembrī mēs izstrādājām vadlīnijas sarunu vešanai, un mēs par tām stingri iestājāmies. Un tad mēs gribam uh, piedzīvot, ka šīs vadlīnijas tiek īstenots. Un ceturkārt, tas nav tikai parlaments, kam šeit ir interesi strādāt šai dēlēm, bet motā ir mūsu atbildība to darīt. Mēs gribam, lai mūs uzskatītu par kodājamiem partneriem vienā līmenī ar padomu un komisiju. Un man jāsaka, ka uh, Tas, kā šis teksts tika izstrādāts, nav mums pieņemams. Un otrkārt padome saka, ka mūsu viedokļi tika rūpīgi ņemti vērā, pamatojoties uz mūsu pēdējo rezolūciju. Nē, datu dzēšana, iespēja uh, uzmeklēt adresi nav pietiekoši ņemt vērā. Tāda ir pašreizējā situācija. Un mums arī ir skaidri jāpasaka, ka situācija mainās tikai no vienas puses. Klintonis kundze ir apgalvojis tikai tās pašas tī lietas, ko parlaments. Viņi nav pateikuši neko vairāk. Un padome uh, mums parādīja dažas iedrošinās žestus, taču ne vairāk. Mēs vēlamies turpināt par to runāt, mēs gribam panākt saprātīgu nolīgumu. Mēs tiešām atbalstām šo sarunu turpināšanu, ja ir ievērot konkrēti priekšnosacījumi. Lielas paldies! Tagad es gribētu lūgt, lai jūs visi ievērojat jūsu runāšanai atvēlēto laiku. Arī mums ir mūsu ierobežojums, saka priekšsēdētājs. Lūdzu, Martins Šulcs no sociāldemokrātu grupas uz trim minūtēm. Paldies, priekšstādātāji! Runājot par SWIFT. Un der SWIFT hat ihn in das Land der... Jonathan Swifts un Gulliver ceļojumi ļoti slavena grāmata, vai ne? S pateicoties Swiftam, Gullivers nonāca tādā īpatnējā valstī. Viņš secināja, ka viņš atrodas starp milžiem. Un man šķiet, mēs šeit arī savās diplomātiskajos soļos esam mazliet piemērojuši Gulivera metodi. Tas, kā mēs esam te izturējušies pret citām iestādēm. Cecilija, jums tiešām ir jāņem e, vērā. Jūs, e, pateicoties vēlēšanām, apmainījāties vietām, jūs agrāk bija mūsu vidū, tagad jūs esat komisijā. Uh, Eiropas Savienības valdības uzskatīja, ka viņas varētu vienkārši piekrist šitāda veida eh, nolīgumam, neņemot vērā to, ka parlaments nevar piekrist šādam nekvalitatīvam nolīgumam. Ja tāda ir ASV pieeja, tad varbūt tur pie vainas ir ideoloģija. Tās tomēr nav uzskatāms par datu aizsardzības uh, principu ievērošanu. Mēs esam pret to. Un te nav nekādi konkrēti norādījumi par to, kā tiek izstrādāt konkrēta rīcība konkrētā gadījumā. Bet tas na, neatbilst tam, ko mēs dažādos nacionālais parlamentos un šeit Eiropas parlamentā esam izcīnījuši saistībā ar datu aizsardzību. Te ir vairākas problēmas ar to. Cik ilgi jūs šos datus uzturēsiet, cik ilgi, kurš kam šos datus nodos? Un ja es gribu zināt, iegūt informāciju par saviem personīgiem datiem, pie kā vērsties, kā man uzzināt, kam, ir, kam šie dati ir nodoti un vai šie ir pareizi. Bet ja tiek ievākta informācija par mani un nodota trešajām pusēm, tad kā es sev aizsargāt pret to. Un kāda dati par mani tiks dzēsti? Jums te uh, ir, ir eh, ASV tiesība akts, kur norādīts, ka datus var uzturēt, turēt, glabāt par 90 gadiem varbūt, tagad būs tad 95, bet nu, te nu man jūtas jautājums, cik ilgi šos datus glabās, tad te ir nopietni trūkumi šajā nolīgumā un tāpēc. Uh, priekšsēdētāji un arī padomis priekšsēdētāji, man jāsaka, tas ir slikts nolīgums, kuru, kuru mēs nevaram aizstāvēt. Un ja mēs to noraidīsim, tad jūsu uzdevums būs ar ASV panākt citu nolīgumu, labāku nolīgumu, kas tiešām ņems vērā mūsu intereses. Jā, protams, viņiem ir savu drošības eh, apsvērumu, bet arī mūsu drošības intereses ir jāaizstāv. Un tam ir jābūt par pamatu jebkurām jaunām sarunām. Tā tad man vienkārši jāsaka, es diemžēl saviem kolēģiem nevaru ieteikt balsot par šo nolīgumu. Tātad mana grupa to noraida. Paldies, Šulce kungs, Infelds kundze, Alves grupas vārdā. Paldies, priekšsādātāji. Un es arī sveicu Ceciliju Malstrēmu un iepriekšējo kolēģi. Kolēģi, šis ir ļoti svarīgs uh, lēmums, kas Eiropas parlamentam ir jāpieņem pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā. Mums ir atbildība mūsu pilsoņu priekšā pieņemt lēmumu, kas uh, aizstāv viņa intereses. Mēs zinām, ka šī dati var tikt turēti. ASV nenoteiktu laiku. Neaizmirsīsim, ka dalība valstis nebija visas vienbaldzīgi par šo nolīgumu. Un te ir jāizskata šis nolīgums pēc būtības un arī procedurāli. Te nav runa tikai par transatlantiskām attiecībām, te ir runa par to, uh, ka Eiropas pilsoņiem ir tiesības uz demokrātisku procedūru. Padoms atbildes līdz šim ir bijušas neatbilstošas, un mūsu pilsoņu tiesības nav apmaināmas pret solījumiem par bezmaksas ceļojumiem uz ASV. Kopš 2007. gada mums ir atbildība uzmanīt datu aizsardzību. Padoma tomēr ir bijusi ļoti spītīga. Parlaments nevar pieņemt uh, jums labvēlīgu lēmumu, ja mums nav pieeja visiem dokumentiem. Mēs gribam izskatīt visus elementus ļoti nopietni, un mēs nevaram vienkārši automātiski atbalstīt padomis lēmumu. Uh, Un visbeidzot, Eiropas parlaments ir gadiem ilgi paudis savas uh, gaidas. Un tā vietā, lai paustu kaut kādas vispārējas solījums, padomēji vajadzētu ņemt vērā juridisko dienestu un arī pieprasīt attiecīgu uh, rīcību saistībā ar pretterorismu, ar terorismu apkarošanu. Un es arī nevaru atbalstīt Brugiera kunga otro ziņojumu. Tas ir vienīgais veids, ko, ko mēs par to varam domāt. Paldies! Lūdzu, uh, Rebeka Hārms no Zaļo grupas uz divām pusminūtēm. Paldies! Vispirms komentāri par diskusijām ar mūsu partneriem ASV vēstnieku. Dialogā es gan nejutos kā tāds eh, Eiropas eh, punduris. Tieši otrādi. Man radās iespējas, ka es tiešām mācījos par to, ka ir pavisam cita juridiskā sistēma personu datu aizsardzības jomā. Līdz ar to es esmu pateicīga ASV kolēģiem, par šo viņu sniegto stundu man, jo tas tad parādīja, cik ļoti daudz stingrāk ir viņa noteikumi. Mūsu uzdevums, mūsu eiropiešu uzdevums ir, ja mēs gribam apkarot, efektīvi aprarot terorismu, bet arī efektīvi nodrošināt datu aizsardzību, mums ir ļoti daudz jāstrādā. Bet es domāju, ir apkaunojoši tas, ka kolēģiem ir jādodas pāri dīķim, lai paskaidrotu to, kādas mums, kādi mums ir mērķi un pienākumi. Z Referente ir ļoti skaidri norādījusi, kuros gadījumos pamatbrīvības tiek pārkāptas, kaut arī tās patiesībā tajos gadījumos tiek aizstā, aizsargātas. Un Vēl viena lieta, kas ir ļoti problemātiska no juridiskā un praktiskā viedokļa. Kā jūs definējat terorismu? Mums ir vairāki jēdzieni, vairāk atšķirīga izpratni par to, ne tāda kā ASV, un tas ir pilnīgi skaidrs šai, šī nolīguma tekstā. Ir saprotams tas, ka šī parlamenta deputāti ir atbildīgi pilsoņu priekšā no, uh, eh, tiesību nodrošināšanā. Mums nav jāpiekrīt nolīgumam gadījumos, kad daudzi cilvēki, Vēberkungs, Šucakungs, vēlreiz un vēlreiz norāda uz to, ka šis nolīgums pārkāp likumu. Mums ir jāizdara šis lielais solis. Mums pat laban ir jābalso pret šo nolīgumu. Es domāju, ka parlaments var uzņemties šādu veidu atbildību. Mēs novembrī jau ko līdzīgi darījām. Mēs jau toreiz varējām piespiest gāzi, eh, piespiest brēmas pedāli, taču mēs, mums nebija vairākuma. Bet tagad es skaidri vai teiks, eh, varu skaidri teikt, uzsākot jaunas sarunas, mūsu nostāja, mūsu pozīcija būs labāka, jo mēs varēsim garantēt labāku tiesību ievērošanu. Lielas paldies, Hamsas kundze. Lūdzu, Timotīs Kirkhops. Tāpat kā mans, mani kolēģi šeit, es esmu ļoti dusmīgs par to, kā padome izturējās pret eh, Eiropas parlamentu. Šī apspriež procedūra nav uzskatām par atpakaļējošu procesu. Un šāda praksa nekad nav atkārtojama. No otras puses, vismaz eh, no ASV valdības puses, man eh, paziņoja, ka šajā nolīgumā, pagaidu nolīgumā ir paredzēti datu aizsardzības pasākumi. Tāpēc eh, padomēji nevajadzētu kompromitēt jebkādas nākošos nolīgumus ar ASV. Es vēl nevaru spriest par to, vai visi mūsu, visas mūsu prasības ir izpildītas, taču priekšstādātājiem man šķiet, ka pat labāk mums ir vajadzīgs laiks, pirms mēs varam tālāk skatīt šos ļoti svarīgo jautājumu. Paldies, Kirkop kungs. Lotārs Bīski no goja grupas puses. Priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Swift līgums tika noslēgts visai šaubīgi procesa rezultātā. Un tas tika ieviests, lai principā apietu parlamentu. Bet tas bija pirms spēkā stājās Lisabonas līgums. Es domāju, ka pret mums izturējās kā pret jaunāko māsiņu, kurai visam ir jāpiekrīt, ko lielais brālis saka. Es domāju, ka mēs tādu rīcību nepieļautu pat no mūsu valdību puses, un es domāju, ka būtu saknē nepareizi, ja mēs pieļautu tik plašu un brīvu pieeju svarīgu datu bankām. Tas nozīmē, ka mūsu mm, iedzīvotāji uh, vairs nevar pārvaldīt paši savus datus, un neviens vairs nespējas kontrolēt, kā šie dati tiks izmantoti. Un, uh, Tas, ka te ir noteikti termiņi, uh, cik ilgi datu ir jāglabā, neviens nevarēs pārliecināties, vai tiešām šie dati pēc tam tiek iznīcināti. Tāpat mēs nevaram būt droši, vai šos datus neizmantos trešās valstis. Dalība valstis tādējādi pieļaus to, ka uh, viņu pilsoņus izsakos, piemēram, Vācijas uh, uh dzelzceļa kompānija uh, vai Telekom vai um, Šleker, kas ir aptieku tīkls, viņi spiego uh, un izsako paši savus uh, darbiniekus nodokļu um, lietu izmeklētāji pērk no šiem uzņēmumiem datus, piemēram. Es domāju, ka šeit mums vajadzētu pieņemt izšķirīgu lēmumu un Mums, protams, ir jācīnās pret terorismu un tīpaši pret tā cēloņiem, tam mēs piekrītām, bet tas nedrīkst tikt darīts uh, ziedojot cilvēku pamatiesības. Mūsu kopiena ir balstīta uz pamatvērtībām, un viena no tām ir, patreiz vienkārši tiek pastumt pagaldē, un tas ir nepieņēmami. Paldies! Un tagad es došu vārdu Busutilu kungām tautas partija. Tad Busutilu kungs. Paldies priekšsēdētāji, dāmas un kungi! Es gribētu skaidri pateikt, ka tautas partija atbalsta šo līgumu, tā neatbalsta SWIFT, tā atbalsta SWIFT, un rīt mēs balsosim pār. Un kāpēc? Tas ir tādēļ, ka mēs vispirms esam noraizējušies par mūsu iedzīvotāju drošību. Un Es domāju, mūsu iedzīvotāju drošības līmenis paaugstināsies pēc šī nolīguma parakstīšanas un noslēgšanas. Un Šo pašu domu apstiprinājuši arī eksperti, kas ir izpētījuši situāciju. Katrā ziņā Eiropas Savienības un mūsu pilsoņu drošība uh, būs augstākā līmenī pateicoties šim nolīgumam. Es piekrītu tiem no jums, kur teica, ka Eiropas Savienības padome nav pienācīgi rīkojusies šajā situācijā. Bez tam es gribētu norādīt arī uz ziņojumu, kas tika izplatīts pagājušajā nedēļā. Un es saprotu kolēģu bažas par privātās dzīves noslēpuma pārkāpšanu, bet es gribētu atkārtot, ka tas ir tikai pagaidu nolīgums, kas ļauj mums eh, strādāt pa to laiku pie tāda pastāvīgāka līguma teksta izstrādāšanas. Es gribētu aicināt kolēģis izmantot tās jaunās priekšrocības un pilnvaras, kas mums ir piešķirtas, uh, lai mēs varētu droši skatīties sejā Eiropas Savienības um, iedzīvotājiem un apstiprināt to, ka mēs cīnamies par jūsu drošību. Es ļoti ceru, ka rīt mēs būsim vienoti un balsosim par. Paldies! Paldies tālāk, Morais kungs. Pusotra minūte. Arī mēs, sociālisti un demokrāti, gribam cīnīties Eiropas Savienības iedzīvotāju interesēs un pret terorismu. Tādēļ mēs ieteiksim balsot pret rīt, lai šis parlaments balsotu pret šo slikto nolīgumu jo tas nav tāds sīks, niecīgs jautājums. Te iet runa par to, ka vai līgums, kurš ir slikti uzrakstīts, tiešām kalpo drošībai un cīņai pret terorismu. Un viens no maniem pa padomniekiem, kurš bija uh, advokāts, reiz teica, ka Benžmins Franklins esot teicis, ka uh, drošību nevar likt pāri brīvībai, cilvēku brīvībai. Katrā ziņā ir skaidrs, ka padome ir. E, izklāstījis ļoti svarīgs arguments, un Klintons kundze savā vēstulē norādīja, ka parlamentām zināmā mērā ir taisnība, bet neviens no šiem dokumentiem nav ieraudzījis dienas gaismu plašāk. Un tagad mēs gribētu, lai tiktu strādāts pie labāka līguma teksta. Un mēs aicinām visus parlamentu deputātus atbalstīt referenti. Tas ir izstrādāt labāku nolīgumu, lai cīnītos pret terorismu. Un tas nozīmēs arī efektīvāku cīņu pret terorismu. Un to mēs ieteiksim arī šovakar mūsu grupas sēdē. Paldies! Un tagad es došu vārdu Diezam Demers kungam pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Parlamenta loma ir būtiska ar Lisabonas līgumu, un tas ir eh, jārespektē visām iesaistītajām pusēm. Eh, vislielākais uh, Eh, visefektīvākā rīcība, ko civilizēta sabiedrība eh, varētu nest kādā triecienu terorismam, ir bazināt eh, finansējuma avotus vai tos likvidēt. Un tāpēc ir jādomā par to, kā ar SWIFT palīdzību var mazināt teroristiskās aktivitātes visos kontinentos. Bet ir jāņem vērā pamatotie e, tiesnešu un citu iesaistīto pošu ziņojumi. Taču šeit, e, šajā ziņojumā, mums nav rasts, e, rasts risinājums. Dati ir paredzēti nevis tāpēc, lai tos varētu saistīt ar citām datu bāzēm. Es uzticos Savienoto valstu valdībai un demokrātiskajai struktūrai. Mums ir jāstiprina attiecības ar viņiem, tāpēc es atbalstu to pagaidu nolīgumu un uzskatu, tu, kā ļoti, kā ļoti pozitīvu žestu no parlamenta puses, ja šis nolīgums tiktu apstiprināts. Un arī padome un komisija jau e, zina, ka ir jāstrādā pie starpinstitūciju nolīguma. Paldies! Pan... Paldies, un tagad Lambrinīdis kungam vārds vienu minūtu. Paldies, priekšsēdētāji. Padomes vēstule par to, ka sarunu vadlīnijās tiks ņemts vērā parlamentu paustās bažas un ka saruna sāksies nekavējoties ar ASV, nevis kaut kad nākotnē. Tas, ka parlaments būs iesaistīts šajās sarunās, ar to pietiktu. Un es domāju, tas nebija tik grūti izdarāms Un tad mēs nejustos izstumti, bet jūs pat šodien nevarējāt šādu solījumus dot. Ši, šī datu pārsūtīšana uh, nav problēma. Jūs teicāt, ka tikai daži dati tiks nosūtīti. Swift teica, ka nē, tā nebūs, un arī ASV administrācija teica, ka tā nebūs, ka tātad tie būs apjomīgi dati. Šīs sarunu vadlīnijas, kur tās ir? Ņemot vērā šodien esošo spiedienu, kādēļ jūs nevarētu mums pateikt, kam jūs piekrītat un kam jūs nepiekrītat no tā, ko mēs paužām? Es uzskatu, priekšsēdētāja kungs, ka ir ļoti svarīgi cīnīties kopā ar ASV pret terorismu. Es aicinu ASV un Eiropas Savienības padomi nopietni strādāt kopā ar mums pēc rītdienas balsojuma. Nevis uh, sapņot par kaut kādu solidaritātes laušanu vai divpusējās sarunās iedziļināties slepenībā. Paldies, paldies kolēģim! Es gribētu lūgt kolēģi nepārsniegt savu uzstāšanās laiku. Zilā kartiņa, Zemkas kungs, lūdzu. Paldies, es tiešām gribētu pateikties priekšsēdētājs pārtrauc. Jā, patiesībā es gribēju runāt brīvā mikrofona procedūrā, saka runātājs. Labi, tad priekšsēdētājs dod vārdu Birgitai Zipels kundzei. Pusotra minūte. Paldies priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Mēs esam daudz runājuši par Swift pēdējās nedēļās un tad uh, tas man liek domāt, ja mums nebūtu SWIFT, tad visa pasaule sabrukt un transatlantiskās um, attiecības vispār izirt un mēs nespētu cīnīties pret terorismu. Tā man liekas. Mēs varētu teikt, ka tas ir nepamatoti, jo padome necenšas izglābt kādu svarīgu instrumentu, bet tā vienkārši cenšas saglabāt savu cieņu un godu. Swift varētu būt viens no elementiem cīņā pret terorismu. 25. decembra novērstais terora akts liecina par to, ka nevis trūks datu, bet e, šie dati netiek pietiekami pareizi un labi apstrādāti. Un, ja mēs runājam par šo nolīgumu, tas ir mm, ļoti slikts tas ir nekvalitatīvs. Šeit skaidri un gaiši tiek pateikts, ka katru mēnesi dati tiks pārsūtīti ASV, līdz ar to uh, tiesiskums un pilsoņu pamatiesības tiek pārkāptas. Ja ASV un padome būtu gatava atbildēt uz šo kritiku un vienoties, tad es domāju, šāds nolīgums nebūtu mūsu priekšā. Es uzskatu, ka mums ir jāņem vērā iedzīvotāju intereses. Mēs gribam, lai sāktos jauns sarunu rāns, kā rezultātā tiktu pieņemts labs nolīgums, kas varētu būt efektīvs līdzeklis cīņā pret terorismu. Tagad Lopes Agilāra kungs. Vienmēr. Paldies, priekšsēdētāji. Lisabonas līgums ir atvēris jaunas laiks šim parlamentam, un arī padomē un komisijai ir iesākušies jaunu laiku ministrā uh, uzstāšanās pieņem zināšanai to, ka parlaments ir jāuzklausa, ir jāņem vērā uh, tā, parlamenta prasības. Otrkārt, tiek pieņem zināšanai, ka uh, ne viss noritēja glūdi noslēdzot šo nolīgumu. Turklāt, nākotnē tika paredzēts maksimāli mm, drīzā laikā noslēgt nolīgumu, kas aptiep, ap, apmierinātu visas puses. Referenti pieprasa garantijas e, piekļuvei resursiem un iespējams vajadzības gadījumā grozīt vai anulēt datus. Mums ir jāatrod pareizais līdzsvars starp eh, drošību, brīvību un pilsoņu eh, privātumu, ņemot vērā eh, pamatstiesības, neatkarīgi no tā, kādas būtu, kāds būtu debašu rezultāts Un priekšsēdētāji kungs aicinām pirmkārt ņemt vērā Lisabonas līgumu, e, pamatiesību hartu un e, to, ka šis parlaments pārstāv 500 miljonus iedzīvotāju, kam ir tiesības uz brīvību. Paldies. Nākošais e, runātājs. Nē, nāk, mēs pārējām pie brīvā mikrofona. Vosa kungs, viena minūte. Dank. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, priekšsēdētāji. Bez efektīvas datu apmaiņas eh, mobilitātes laikā nevar būt drošības, un mums ir pilnīgi noteikti eh, jāaizstāva eh, mūsu dzīvi pret teroristu uzbrukumiem. Tāpēc mums ir jāatrod līdzsvars starp drošību no vienas puses un privātās dzīves aizsardzību no otras puses. Šim līdzsvaram ir jābūt atspoguļotam arī nolīgumā bet es domāju, ka padome ir e, rīkojusies ļoti diletantiski, un, manuprāt, vajadzētu būt daudz konkrētākiem, lai panāktu to, ka parlaments, e, parlaments paustu vairākuma viedokli. Katrā ziņā ir uh, kamēr eh, nav simtprocentīgi nolīguma, tomēr mums ir nepieciešams pagaidu nol, eh, nolīgums. Kolēģi, šī diskusija ir ļoti svarīga, tāpēc es negribētu jūs traucēt. Visi no jums runā ilgāk. Sarakstā ir vēl 11 cilvēki. Ja jūs runāsiet tik ilgi, es nevarēšu dot iespēju izteikties citiem. Nākošais ir Leitfrīds. Paldies, priekšsēdētāji. Neviens nešaubās eh, par to, ka ir jāapkaro terorisms. Bet attīstītā demokrātijā rodas jautājums, ko un kā mēs īsti darām Un šajā gadījumā mums ir rodama viegla atbilde. Turotājs domās, um, ne, 500 miljonu iedzīvotāju to mēs nevaram atļauties, nenodrošināt juridiskai sardzību nevaram, un mēs nedrīkstam neņemt vērā demokrātiskos noteikumus. Tāpēc vajadzētu parlamentam dod savu piekrišanu, kamēr Zviedrijas prezidentūra mēģina mums uzspiest nolīgumu. Es aicinu balsot pret to. Paldies, Laitfrīda kungs. Nākošais šlīters uz vienu minūti. Es gribētu sacīt to, ka šis nolīgums nepieliks punktu nevienai terorista darbībai neviens patiesībā netika paņemts ciet, varbūt eh, pārbaudas tad tika dalīts, eh, izdarīts vieglāk. Šeit ir arī visādi citi mehānismi, novērošanas mehānismi, kas arī samazina drošību. Jo tad, ja jums ir novērošana, tad cilvēki aiziet pagrīdē tad eh, viņi vienkārši izmanto citas iespējas, kas patiesībā mazina drošību. Līdz ar to tas ir slikti mūsu iedzīvotājiem, mūsu pilsoņiem, un tas ir slikts nolīgums. Es gribētu zināt, cik daudz viss šis izmaksātu, cik. Eh, kāda ir iespēja uz, eh, kāds iespējas uz integritāti, uz brīvību, un ja es šādas atbildes nesaņem, tad es nevaru balsot ne par kādu tālāko uh, antiteroristu tiesību aktu pieņemšanu. Paldies! Nākošais runātais negrib izteikties. Labi. Koha kungs, lūdzu. Thema. Zum nächsten Thema wollte ich mich melden. Dankeschön. Es patiesībā gribēju izteikties par nākošo tematu, saka Koha kungs. Zemka kungs tad lūdzu. Paldies! Ļaujiet man vērst jūsu uzmanību uz divām pamatlietām. Nav nekādu šaubu par to, ka mums ir jācīnās pret terorismu, bet debates ir par to, kā mēs to īstenojam un kāds ir mūsu nolīgums ar ASV. Tāpēc rodas divi jautājumi. Vispirms. Šis nolīgums ir diezgan vienpusējs. Vai mēs vispār esam padomājuši, apsvēruši tādu iespēju, ka dalībvalstu dienesti varētu uh, savākt informāciju, kas var būt vērtīga gan ES, gan ASV. Un otrkārt, visi finanšu dati, pilnīgi visi, tad tiks nosūtīti. Mums eh, būtu eh, jāstrādā pie tā, lai tikai aizdomās turamo personu dati varētu nonākt ASV rīcībā. Nākošais runātājs. Paldies, Marinesku kungs. Padome parlamentam paziņoja par savu nostāju ļoti vēl. Tas ir pilnīgi nepieņemu nākotnē, to atkārtot nedrīkst. Un otkārt, mm, Mani tiešām pārsteidza ASV sadarbība, ASV valstiesā sadarbība ar Eiropas parlamentu. Es ceru, ka arī ka tāda veida sadarbība turpmāk neatkārtosies. Un mēs sagaidām, lai ASV spērtu soļus uh, atteikšanās no vīzu programma. Vēl ar vienu mm, ne, tiek liekta iespēja iebraukt ASV vairākiem pilsoņiem no nu, vairākam dalībvalstī. Bet sarunas nav jāpārtrauc, tāpēc vien, ka mēs, e, mēs taču gribam ilglaicīgu nolīgumu. Paldies! Lichtenbergeras kundze. Šodien padome atzina, ka uh, šo sarunu rezultāts iespējams nav vislabākais. Tas mums jāņem vērā. Nestoties uz to, mēs tomēr nevaram atlikt šīs sarunas. Jo tad, ja mēs atliksim bez jebkādiem noteikumiem, tas vispār ne pie kāda risinājuma ne, ne, ne, nepievedīs, nenovedīs. Mēs vienkārši atgriezīsimies te spriešanas stadijā. Uh, Mums jau ir daudz eh, visādu eh, sarunu kārtu bijis. Mēs jau pagājušreiz tādas izvērsām, un tad mēs cerējām, ka viss būs citādi. Vārdu sakot, nav runa par šī temata atlikšanu. Vienīgais, ko mēs varam darīt, ir vienkārši nosūtīt skaidru signālu. Un nākošais mums jāņem vērā drošības apsvērumi. Man šķiet, ka tie šeit nav vē, ņemti vērā, ņemot vērā juridiskā dienesta atzinums. Lūdzu, Kariņa kungs, mūsu pilsoņu intereses, protams, ir ļoti svarīgas. Karima kungs, Un, protams, mums jāņem vērā tas, ka mūsu pilsoņi mums ir jāaizstāv. E, es esmu piefiksējis, ka vairāki nacionālie parlamenti ir reaģējuši uz mūsu uh, lēmumiem Eiropas parlamentā. Protams, SWIFT ir uzskatāms par veiksmīgu iestādi, tomēr jāņem vērā, ka ir bijušas uh, situācijas, kad SWIFT darbība ir izgāzusies. Eiropas Savienībā ir bijušas daudzas neveiksmīgas izmeklēšanas. Manā vēlēšana apgābalā tika aizturēti 12 nevainīgi cilvēki, un viņus nevarēja apsūdzēt. Un Tā ir laikā, kad viņi tika saņemti ciet, tika apgalvots, ka viņu finanšu darījumi ir pamats tam, ka viņi tiek turēti aizdomās. Tad Tad ņemsim vērā to, ka mēs varam atlikt šo lēmumu un panāksim to, lai padome izdara savu darbu pareizi, nevis eh, parlamenta dēļ, bet mūsu pilsoņu dēļ. Paldies, Koeljo kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji mūsu valstī tad, kad policijas pārstāvis vēlas piekļūt bankas konta, viņam ir nepieciešams tiesas atzinums. Un eh, šobrīd mēs esam gatavi 500 miljonu iedzīvotāju bankkontu datus bez jebkādas juridiskās aizsardzības inspicēt Amerikas policistiem. Tātad šeit ir eh, trū, eh, kādas neskaidrības. Datu aizsardzība nav luksus, bet mūsu brīvības nosacījums. Tāpat ir arī pietrūkst proporcionalitātes, savstarpīguma, un tas ir nepieņemami. Mēs domājam, ka galīgajams nolīgums ir e, jāapspriež rūpīgi, un kā tas varētu notikt. Tam ir jābalstās uz pieņemamiem noteikumiem un pamatiem. E, es domāju, ka labāk ir, ja vispār nav slikta pagaidu līguma. Mēs esam pret pagaidu līgumu un mēs vēlamies labu e, pamatu, lai panāktu galīgo nolīgumu. Paldies! Paldies. Nākošais runātājs Flasikova Benova, pēdējā runātāja. Pan minister, pani komisārka, vravi sa, že... Paldies. E, priekšsēdētāji, e, padomas e, pārstāvi, komisāri. Es uzskatu, ka ir jānostāds korekts līgums uz vienlīdzīgiem pamatiem. Taču izskatās, ka mēs nesam līdztiesīgās pozīcijas. Savienotās valstis gaida no mums kaut ko, tās eh, sagaida, ka mēs atbilstu viņu cerībām. Eiropas parlamentam šodien ir daudz vairāk pilnvar pēc tam, kad Lisabonas līgums ir stājies spēkā, un mēs vēlamies garantēt 500 eh, miljonu iedzīvotāju tiesības Un tāpēc es vēlētos, lai tiktu pārskatīts un pārstrādāt šis nolīgums un tiktu iestrādāti mūsu ieteikumi, jo mēs esam vienīgie tieši ievēlētie pārstāvi, kurus ir ievēlējuši Eiropas pilsoņi. Un mēs vēlētos, lai mūsu gaidas tiktu atspoguļotas šajā nolīgumā. Daudzām, daudzām Eiropas valstīm ir. E, nemazums problēma ar e, cīņā pret terorismu. Daudz, tā skaitā Spānijai, un attiecīgi es sagaidu, lai eh, padome būtu cienīgs eh, parlamenta eh, partners. Jūs runājat brīvā mikrofona procedūras ietvaros, un tagad mēs dosim vārdu padomes pārstāvim. Sí, gracias, señor. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, es gribētu paust uh, to, kā ļoti uzmanīgi un ar interesi uzklausīju visus runātājus un pateicos visiem runātājiem gan par atbalstu, gan par kritiku. Un par to uh, esmu pateicīgs visiem. Iesākumā es gribētu uh, darīt zinām, ka visvairāk esmu pateicīgs par to, ka varēju vēlreiz šajās debatēs parlamentā konstatēt, ka uh, ir lieliska saskaņa starp eh, parlamentu komisiju un padomi, eh, tad, kad ir jāizstāv mūsu vērtības un tad, kad ir apņēmīgi jāstājas pretī terorismam. Jebkura veida terorismam. Es domāju, ka tā ir pirmā vienošanās, pirmais konsensus, eh, kas kristalizējas šeit. Un runājot par SWIFT nolīgumu, kur mēs skatām šovakar, es gribētu uh, Starp kritikām izcelt to, ka bija divi e, radikāli atšķirīgi kritikas veidi - kritikas attiecībā, e, kritikas pēc formas un kritikas pēc būtības. Kritikas pēc formas bija nepārtrauktas, ieskaitot no to parlamentāriešu puses, kuri e, atklāti pauda nolīguma esamību. Un kā jau es sacīju eh, savā uzstāšanas reizē iepriekš, un atkārtoju to vēlreiz, ka ir iespējams, ka eh, mēs būtu varējuši strādāt labāk, paveikt visu labāk, bet arī sacīju un atkārtoju to vēlreiz, ka termiņi un jūs, dāmas un kungi, to zināt ļoti labi, bija tādi, kā tie bija, un padomēji bija jārīkojās ļoti īsā laikā. Tāpēc es gribētu, lai paliktu pilnīgi skaidrs tas, ka padomes griba, ko es paudu jau šodien pēcpusdienā, ir eh, tāda, lai jautājumi netiktu risināti šādā veidā, bet atšķirīgi. Un tagad vairāki parlamentārieši, jau ņemot vērā savu pieredzi, e, norādīja e, to, ka, būtu, ka tā būtu apņemšanās, un es gribu sacīt vēlreiz un atkārtot vēlreiz, ka padomēji tā ir apņemšanās pēc būtības, kas ir balstīta uz Lisabonas līgumu, e, kurā ir norādīts, ka Eiropas parlaments ir ar katru dienu pieaugošu lomu Eiropas institūciju vidū un Eiropas pilsoņu priekšā. Un tā ir manas valsts apņēmība pēc būtības. Uh, saskaņā ar Lisabonas līgumu, un es to apstā, atkārtoju un apstiprinu bez apstājas. Un, ja kāds neusticas padomis sacītajam, viņam ir tādas tiesības, tomēr ir jāatgādina, ka Lisabonas līgums uzliek par pienīkumu rīkoties atšķirīgā veidā. Un eh, padomis pienākums ir sekot tam, lai tiktu ņemti vērā līguma nosacījumi un lai mēs varētu rast pareizo līdzsvaru starp drošību un aizsardzību no vienas puses un mūsu vērtību aizsargāšanu. Un e, padome ir pilnā mērā apņēmusies e, pilnā, pilnā mērā pie tā strādāt. Tagad pēc būtības. Trīs komentāri. Es eh, neieslīgšu pārāk daudz eh, kritiku komentēšanā, ir tiesa, ka vairāk no šiem aspektiem bija eh, kritikas, kas bija nepamatotas, piemēram, vairākas, vairāk kārtīgi tika runāts par to, ka SWIFT nolīgums tāds, kāds tas ir šobrīd, dod iespēju nodot bruto veidā visus datus, un tomēr nu, tā nav nolīguma būtībā ka tas tiek pieļaujams tikai e, īpašos gadījumos, un tas ir norādīts 4. E, pāntā, 6. punktā. Tāpat arī bija vairākas, rinda, vesela rinda citu e, apsūdzību, kur, ja tā var to nosaukt, un, un tur ir nepieciešama padziļināta atbi, analīze, uz kuru arī es nevaru atbildēt šobrīd. Tomēr ir vēl divas lietas, kuras es gribu pieminēt. Pirmkārt, es uzstāju tieši tāpat kā komisāri un arī jūs, vairāk no jums de deputāti, ka nolīgums ir bijis noderīgs cīņā pret terorismu. Es jau sniedzu dažus piemērus, ir vai, vēl, vēl citi piemēri Burgēra ziņojumā, kas ir parlamentāriešu rīcībā. Tāpat arī piemērs no manas pašas valsts, pat divi piemēri, un ir tiesa, ka Swift no līgums tika izmantots, lai varētu izmeklēt 11. marta atentātus Madridē ar labiem rezultātiem. Un ir tikpat skaidrs, ka SWIFT nolīgums tika izmantots, lai varētu eh, nepieļaut eh, uzbrukumu Barcelonā pirms aptuveni viena gadā. Un tie, kuri mēģināja to īstenot, ir notiesāti Spānijas cietumos. Tātad tas mums ir devis iespēju gūt rezultātus, un jums būs man jāpiekrīt, ja, ka, ja nolīgums tiek pārtraukts, tad Eiropas pilsoņi uh, būtu vismaz mazākā drošībā, ja ne vairāk, nekā tad, ja nolīgums darbojas. Un ja tas tiek pārtraukts, tad šāds pārt, šāda pārtraukšana mūs atstātu ar mazāku drošību, un es negribētu, lai jeb, ik viens varētu apsūdzēt padomi eh, par situācijas dramatizēšanu. Un tāpēc es gribu norādīt vēlreiz, ka ir ļoti būtiski, lai nolīguma darbība netiktu pārtraukta. To norādīja arī komisija. Tāpat arī tiek pieņemtas un pieļautas kritikas, kas varbūt arī asas, kā mēs to dzirdējam šodien. Taču, dāmas un kungi, šis nolīgums ir daudz labāks nekā protokols, kurš deva iespēju uh, datu apmaiņai starp Eiropas Savienību un Savienotajām valstīm. Ir iespējams, ka šis nolīgums nav vislabākais. Tas pilnīgi noteikti ir uzlabojams, un to var darīt ņemot vērā taiskaitā no jūsu vietām uzklausīto kritiku. Taču tas ir labāks nekā iepriekšējais, un ar šo nolīgumu Eiropas padomi, padomi un komisija ir ieviesosi atsevišķus mehānismus kam ir jādarbojas saprātīgi un kas ir paredzēti tam, lai drošība eh, nepārkāptu pamatstiesības un pamatbrīvības. Tāpēc es ļoti lielā mērā vēlos uzstāt uz to, kā jau sacīja komisāri, ka ir svarīgi, lai nolīguma darbība netiktu pārtraukta un gribu apstiprināt padomes labo gribu eh, noslēgt jaunu nolīgumu pilnīgi noteikti, kurā tiktu iestrādātas ļoti daudzas no tām lietām, ko mēs uzklausījām šeit šovakar un kuras uh, padome ir apņēmusies arī ratificēt. Tā ir padomas apņēmība, eh, kas tiek pausta uh, arī parlamentu priekšsādātāju vēstulēs un uh, arī apņēmības, kas ir jākonkretizē sarunu laikā. Šobrīd mūsu rīcībā ir pagaidu nolīgums, pārejas nolīgums. Mēs apspriežam nolīgumu, kur darbības eh, laiks būs deviņi mēneši, kuru laikā padomēm eh, parlamentam būs jāstrādā, lai varētu noslēgt jaunu nolīgumu, ņemot vērā visas saprātīgās bažas, ko pauda parlaments. Un noslēgumā priekšsēdētāji gribu sacīt, ka padome nevar neņemt vērā šīs pēcpusdienas debates Mēs esam uzklausījuši ļoti daudzas kritikas šī nolīguma sakarā, e, kā jau es sacīju iepriekš, atsevišķas no tām bija vairāk pamatotas un dibinātas nekā citas, bet visu kritiku gadījumā e, ir vērts pārskatīt lietas. Tu, un, tāpēc man ir jālūdz laiks parlamentam, lai varētu konsultēties, komentēt šīs debatas ar kolēģiem padomē strādāt ar komisiju un ar savienotēm valstīm pētīt iespējas, kuras es uzskatu par reālām, lai mūsu rīcībā būtu labāks nolīgums. Ir nepieciešams laiks, godējumie deputāti, priekšsēdētāji, lai es varētu pēc dažām nedēļām vai mēnešiem atgriezties parlamentā un apstiprināt, ka mēs tik tiešām esam sagatavojuši pamatu, lai parakstītu galīgo nolīgumu, kurā jūsu paustās bažas tiktu pilnā mērā ņemtas vērā. Atkārtoju eh, vēlreiz, ka ļoti daudzos gadījumos tās saskana arī ar padomas bažām. Paldies! Eh, Liels paldies, eh, priekšsēdētāji! Mālstrēms kundze lūdzu. Liels paldies, dāmas un kungi! Šīs bija ļoti svarīgas debates, un tas ir pašsaprotam, jo mēs šeit apspriežam ļoti svarīgas lietas, kā mēs varam sabalansēt labas informācijas sistēmas un datu aizsardzības sistēmu ar mūsu pilsoņu drošību. Šeit izskanēja vairāk jautājumu, atklājās, ka ir vairāki arī um, vairākas nesaprašanās, un es jums iesaku izlasīt. Uh, Brugēra ziņojumi. Galvenais jautājums, kāpēc mums vajadzīgs šis nolīgums? Tāpēc, ka SWIFT uh, attīstījās un mums nebija tiesība aktu šai jomā. Un tāpēc pārdome nolēma kaut ko norganizēt, un mēs arī saņēm, uh, izstrādājam ļoti labus datu aizsardzības mehānismus sadarbībā ar ASV. Un abas iesaistītās puses lūdza uh, komisiju izmantot šeit eh, divpusēji pieņemot vērā abu iesaistīto pušu intereses. Jā, šis ir pagaidu nolīgums. To var uzlabot un tas arī tiks darīts. Saskaņā ar Lisabonas līgumu Eiropas parlamenti viedokļi arī tiks ņemt vērā. Mums pat laban ir eh, vajadzīgi daži paskaidrojumi, kādas būtu labu garantija laboš, labojumiem un eh, cik ilgi tiktu saglabāti tie fakti, eh, tie Eh, šie dati. Un kāpēc komisija to nav darījusi, Lambrinīža kungs? Eh, komisija strādā vairs, nu, tikai 16 stundas un 20 minūtes. Mums vēl nebija iespējas uh, apspriest šo lietu pirms mēs stājāmies pie sava amata ar Eiropas parlamentu. Tātad uh, jūs nevarat to no mums prasīt. Bet Barozo kungs parlamentu priekšstādātājam Buzekam vēstulē skaidri ir paudas um, apņemšanos, ka mēs esam gatavi sadarboties ar Eiropas parlamentu un nodrošināt tam visu informāciju. Un runājot par šo ideju atlikt balsošanu, uh, Mēs varam apspriest apspries sociālo mandātu, tad jums būs iespēja izskatīt dokumentus. Un komisija, kā jau es sacīju, ir gatava strādāt kopā ar jums un ar padomu, lai par šo varētu sasniegt vislabāku vienošanos. Lielas paldies, komisārs Kunze, saka priekšstādādas. Kolēģi, zilās kārtes Eh, likums noteikums nedarbojas padomas vai komisijas pārstāvji runas laikā. Taču šīs diskusijas ir ļoti svarīgas, mums jāpieņem lēmums rīt, tāpēc es jūs ļoti lūdzu. Ievērojiet noteikums. Divi īsi jautājumi Šulca kungs un Lambrinīdis kungs. Divi īsi jautājumi. Ne vairāk jo citādi mēs te vesels vēl pāris uh, stundas spriedīsim. Jā, paldies, uh, priekšsēdētāja kungs, saka Šulca kungs. Padomas priekšsēdē, es ļoti uzmanīgi klausījos jūsu runā, un arī citi kolēģi darīja tāpat. Jūs sacījāt, dodiet man vairāk laika aprunāties ar saviem kolēģiem padomē. Tā jūs sacījāt, dodiet man vairāk laika, un es atgriezīšos pie jums ar labāku nolīgumu. Nu labi, tad es jums uzdodu pavisam konkrēti jautājumu, vai tas nozīmē to, ka padome netaisās vairs atbalstīt šo nolīgumu un uh, pastāvēt uz to, ka mums par šo nolīgumu jābalsot. Uh, lai jūs gūtu vairāk laiku un varētu apspriest, iz, izspriest labāku nolīgumu. Vai es pareizi jūs sapratu? Paldies, Lambrinīdis kungs. Otrais īsais jautājums, priekšsēdētājs. Vai padomēji ir zināms, ka pēdējo gadu laikā SWIFT nekad uh, pēdējo divu gadu laikā nav sniedzis specifiskus datus, jo SWIFT nevar tos iegūt šādi atsevišķi. Ir, apspr, ir, ir vienošanās, ka ASV pārstāvis uh, ir SWIFT, uh, SWIFT uh, ietvaros. Un vai jūs zināt, ka šajā pagaidu nolīgumā nav paredzēta nekāda piekāpšanās parlamentu priekšā? Un vai es pareizi saprotu? ka padome ir ļoti eh, ņem vērā to, ka parlamentam šeit ir liela nozīme saruna procesā. Paldies! Jā, eh, dodiet vēl laiku pre prezidentam. El, el kier... Eh, jā, priekšsēdētāji padome vēlreiz grib uzstāt uz to, cik cik svarīgi ir nepārtraukt finanšu datu plūsmu starp Eiropas Savienību un eh, Savienotajām valstīm, taču tajā pašā laikā padomu apzinās to, kā eh, kritikas, eh, preventīvās darbības un arī parlamentārieši ieteikumi, ka šie jautājumi visi ir rūpīgi jāpārdomā un tāpēc es lūdzu laiku, lai varētu pārdomāt šos jautājumus kopīgi ar Eiropas Savienības eh, dalībvalstīm ar par nepieciešamību iestrādāt eh, šīs eh, pārdomas jaunajā nolīgumā. Es lūdzu laiku, manuprāt, tas ir daudz svarīgāk, lai varētu pētīt kopīgi ar savienotajām valstīm to grību, manuprāt, tāda ir. Esmu pārliecināts, ka ir savienotajām valstīm tāda jaunajā nolīgumā iestrādāt eh, lielu daļu no ierobežojumiem, piesardzības pasākumiem, Eh, un bažām, kuras pauda Eiropas parlaments šodien pēcpusdienā, lai mēs varētu jaunajā galīgajā nolīgumā rast labāku līdzsvaru starp drošību un brīvību, par ko mēs visi runājam. Un es eh, vēlos laiku, lai varētu izpētīt šīs iespējas un atgriezties parlamentā eh, šāda pat veida sesijā pirms balsojuma sacīt parlamentam, man ir šī apņemšanās no Savienoto valstu puses, no padomis puses, no komisijas puses, lai to varētu iestrādāt, lai varētu iestrādāt parlamenta ieteikumus šajā nolīgumā. Es domāju, ka e, šādas debates būtu krietni vien atšķirīgas no tām, kas notiek šodien. Paldies, lai paturētu spēkā politisko līdzsvaru. Vēberkungs eh, eh, un Nērā, bet ļoti īsi jautājumi. Es atkārtoju vēlreiz, ka šīs ir neparastas diskusijas labējiem divi jautājumi, kolēģi. Esmu par to atbildīgs. Ja vēlaties, varat sūdzēties. Es domāju, ka Priekšsādātāji, jums ir taisnība un paldies, ka dodat iespēju mums uzdot šos jautājumus. Ja es pareizi sapratu, padomas pārstāvis nevar mums garantēt, ka uh, nolīgums nestāsies spēkā, ja mēs viņam piešķiram laiku. Es gribētu uzdot e, nākamo jautājumu. Vai padomas pārstāvis var mūs nodrošināt, ka pēc viena mēneša Eh, mums tiks prezentēts nolīguma projekts, kurās standarti būs augstāki, vai arī mums jāgaida tagad ir deviņi mēneņi līdz, līdz esošā perioda beigām. Jo eh, eh, parlamentam ir ļoti grūti bez jebkādiem nosacījumiem un noteikumiem atlikt uz vēlāku laiku. Mums ir jābūt skaidrībai, kas tad notiks, ja šis ja, jautājums tiks atlikts. Otrais jautājums. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, ka e, dāsni izturaties pret parlamentā reglamentu un dodat iespēju e, izteikties gan sociāldemokrātu pārstāvjiem, gan tautas partijai. Mans jautājums padomas priekšsēdētāji ir sekojošais. Jūs norādījāt, ka lielākā daļa debašu šajā parlamentā izmantoja uh, argumentus cienījamus, bet eh, kurā ir nepieciešams eh, dokumentāls pamats, apzinoties lietas būtību. Un es Eh, reizēm paliku ar, eh, ar iespaidu, ka ļoti eh, daudz vispār nav izlasījuši šo nolīgumu, vai lasījuši to kritiskā veidā, un ļoti mazi ir tādu, kas varēja pildībā argumentēt savu kritiku. Es priekšsēdētā gribētu tagad komentējot Manfred Vēdera sacīto un Jānis Henis Platskārtas sacīto. Es jau sacīju, ka esmu par to, lai paliek spēkā pagaidu nolīgums, kamēr tiek apspriests jaunais nolīgums. Taču pati Herniste Plaskārta savā vēstulē e, norāda to, ko prasa Manfreds Vēders. Vai padome var garantēt e, to, ka jūnijā parlamentam un komisijai un jūlijā tiks prezentēts galīgais teksts jaunajam nolīgumam un vairāk arī es neko negribēju jautāt. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, priekšsēdētāji! Jūs man uzdodat jautājumu par e, laika ziņā e, konkrētiem jautājumiem un materiāliem, e, materiālā ziņā jautājumiem. Tas nav viens un tas pats parlamentam piedāvāt pamatus galīgajam nolīgumam vai citā veidā sākot Eh, parlamentā prezentēt Savienoto valstu eh, apņemšanos attiecībā uz parlamenta ieteikumiem. Eh, tas nav tas pats, kas likt jūs priekšā jaunu nolīgumu. Mēnešu laikā mēs varam, ja, ja, ja ir jautājums, vai mēnešu laikā varu piedāvāt jaunu nolīgumu, atbildi ir nē. Uh, pēc vairākiem mēnešiem mēs varam deputātiem nodot rezultātus sarunām ar savienotajām valstīm, jau ar parlamenta dalību, un manuprāt, tas jau ir būtiski. Un rezultātus, kas dod mums iespēju diskutēt, ja tik tiešām tiek uzskatīts, ka galīgais nolīgums ir daudz labāks. Atbilde ir jā. Un tieši to es arī no jums lūdzu. Tāpēc es neatsaucos eh, tieši uz referentes priekšlikumu, kuru es eh, jāsaka, ņemot vērā vispārīgo klimatu šeit, Eh, pret eh, pagaidu nolīgumu parakstīšanu eh, ne, ne, nebija ņēmis vērā. Manuprāt, manis pieminētā versija ir daudz realistiskāka, lūdzot laiku deputātam parlamentam, lai šis termiņš būtu kāda vismaz trīs mēneši, lai mēs varētu sagatavot pamatu nolīgumam ar savienotajām valstīm un varētu iestrādāt visus elementus, ko parlaments, komisija, padome, savienotās valstis, Eiropas Savienība vēlas iestrādāt galīgajā šajā nolīgumā. Es domāju, ka šajā situācijā debates, kādas mums varētu būt, e, būtu krietni vien atšķirīgas. Paldies, priekšsēdētāji, un pēdējais vārds debatēs referentēji. E, Žanīna Henisa Plaskārta, lūdzu. Paldies, priekšstādāja kungs. Tika pateikts šeit daudz, ļaujiet man pateikt e, priekšstādātājiem un arī Būsutīla kungam. Uh, Jā, e, runa ir par to, ka e, šeit patiesībā netiek kompromitēta Eiropas e, Savienības iedzīvotāju datu drošība un ļoti negodīgi izmantot šādu argumentu. Tas ir nepatiesi. Runājot par vēstuli no ASV, protams, ka mēs to vēstuli augstu vērtējam. Taču nav pareizi, tas nav pietiekoši vienkārši pateikt, ka tiks ņemts vērā parlamenta viedoklis. Es domāju, ka nav pareizi atstāt eh, šo līgumu, nolīgumu spēkā. Es atvainojos, protams, ka es te esmu dusmīgi, bet man taču jums skaidri jāsaka. TFTP neatbilst stingrajām Eiropas tradīcijām par pamat brīvībām, un tas neatbild Eiropas tiesiskuma praksē. Es to jau esmu teikusi, un man tas vēlreiz jāsaka. Nevienam nav šau par to, ka ir jāturpina uh, sadarbība starp uh, ASV un ES, bet arī dalību valstīm jā, jāizvirza konkrēti mērķi. Un šai ziņā padome un komisija vienkārši nav mūsu pusē. Un vēlreiz, visbeidzot, te ir runa par, uh, par uh, tiesībām un par drošību. Nīderlanda un Beļģija te nevar būt par uh, savu veidu ķīlniekiem. Jūs tomēr man nedavāt tos apliecinājumus, kurus es gaidīju. Tad līdz ar to šo savu lūgumu es būšu spiesti nodot tālāk priekšsēdētāju padomē. Paldies! Liels paldies, saka Bozē kungs. Liels paldies par šīm ļoti svarīgām debatēm mēs gan neievērojam uh, eh, mūsu sarunām atvēlēto laiku. Mēs pārsniedzām to par 40 minūtēm. Balsošana būs rīt 12. Debats līdz ar to ir slēgtas.